Darbības punkts ir mutiskas jautājums par kodoldrošību 25 gadus pēc Černobeļas katastrofas, un tagad es došu vārdu Sonika kungam, kas ir mūsu referents. Činkuja, Sonik, before... Sonika kungs, lūdzu, mazu mirklīt uzgaidiet, kamēr komisārs ieņem savu vietu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 Es gribēju jums pateikt, ka mēs esam gandarīti par to, ka Eiropas parlaments šajā plenārsesijā atcerās vislielāko kodolu katastrofu vēsturē, un tā notika Černobiļā. Un, protams, par to mums ir jāatcerās, tīpaši domājot Japānas kontekstā. Šis, eh, pad, eh, šis notikums padara aktuālu uh, kodoldrošības jautājuma. Atcerēsimies, kā komunistiskā valdība Ukrainā centās noslēpt to, kas bija noticis Černobiļā un katastrofas patiesos uh, apmērus. Černobiļas um, teritorija 100 km radiusā tika eh, ārkārtīgi smagi piesārņota, taču radiācija nonāca pat līdz Eiropas mm, dienvidiem un bija nā, eh, apmēram 150 tūkstoši cilvēku, kura šī radiācija skāra. Un um, š, šai katastrofai bija liela ietekme ne tikai uz cilvēkiem, bet arī uz apkārtējo vīdi saskaņā ar mm, Pasaules veselības organizāciju pēc Černobeļas katastrofas. Apmēram mm, 9000 cilvēku ir miruši ar vēzi pēc šīs katastrofas. Un mm, vēl pēc m, mm, vairāku gadu laikā mēs varam sagaidīt, ka nomirst vēl kādas simts tūkstoši cilvēki, bet pat to laiku Ukrainā cilvēki audzē mm, pārtiku šajos piesārņotajos reģionos, un eh, viņi to ēd. nu, ir piesaukt dažādi skaitļi, cik naudas m, mm, vajadzētu, lai nostabilizētu situāciju Černobiļā. Viens no tiem ir 120 miljoni eiro. Bet eh, mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešams izrādīt solidaritāti, un tāpēc es aicinātu Eiropas komisiju veikt pētījumu par to, kādas ir sekas pēc Černobiļas katastrofas. Vai komisija ir gatava uzsākt un atbalstīt um, ilgtermiņā pētījumu veikšanu par kopējo ietekmi uz Eiropas iedzīvotāju veselību teritorijās, kuras skāra Černobiļas radioaktīvie radioaktīvie nokrišņi. Mums ir nepieciešams šāds pētījums. Komisijai vajadzētu darīt visu, lai e, radītu jaunus instrumentus, kā cīnīties pret šīs katastrofas sekām vai arī Un es arī gribētu zināt, kādas būtu kādi būtu iespējamie scenāriji, kā rīkotos komisija, ja noteiktu Černobiļai līdzīga katastrofa un uh, kādā veidā notiktu koordinācijas starp valdībām. Protams, ka visas šādas katastrofas parasti notiek negaidot, tāpēc mums ir nepieciešams sagatavot risinājumus jau tagad, lai samazinātu riskus un izvairītos no nākamās katastrofas. Paldies! Lielas paldies, Sonika kungs! Tālāk. Um, Tālāk vārds Otinger kungam no komisijas. Jā, priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungi deputāti. 25 gados kopš kodolkatastrofas Černobiļā komisija ir piedalījusies vispasaules centienos šīs eh, traģēdijas seku likvidēšanā, ņemot vērā, cik milzīga eh, bija šie uzdevumi, um, bija vajadzīga šāda spēku apvienošana, un tāpēc komisija kopā ar partneriem no dalību valstīm, no G7 valstīm un arī ar Ukrainas partneriem sadarbojās un uh, rūpējās par to, lai šī avārijas vieta uh, tiktu stabilizēta un atbilstoši vidas standartiem noro, nodro, norobežota un nodrošināta. Un tagad tiek mobilizēti vēl starptautiskās sabiedrības līdzekļi, lai pabeigtu darbus Černobiļā. Un tādējādi mēs arī sniedzam savu ieguldījumu un rādām piemēru. Komisija ir lielākais donors Černobiļas fondā. Uh, un mēs donoru konferencē, kas notika aprīlī Kijevā, esam vēl 500, eh, tātad tur ir tika savākt vēl 550 eh, miljonu eiro, mēs 110 eh, miljonus eiro no sava budžeta apsolījām. Mēs panācām, ka 32 valstis, tā skaitā 13 valstis, kas pirmo reizi eh, piedalījās, arī apsolīja līdzekļus šim fondam. Mēs eh, turpināsim aktivitātes, lai panāktu citu donoru iesaisti, arī Eiropas eh, rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaisti, lai nodrošinātu līdzekļus, kas ir vēl vajadzīgi, lai pabeigtu projekts līdz 2015. gadam. Mēs sadarbojamies arī ar Ukrainas valdību, uh, lai šis plāns par uh, reaktora kodola apvalkošanu varētu tikt pabeigts. Šeit ir runa par čaulas veidošanu ceturtajam reaktoru blokam, um, radot šo te aizsardzības apvalku un uh, lai apturētu uh, pārējos blokus. Visiem šiem darbiem jātiek pabeigtiem līdz 2015. gadam. Te ir runa arī par pētniecības projektiem, Euratom pamatprogrammas ietvaros, par uh, avārijas sekām un to novēršanu. Arī uh, tiek uh, veidota iniciatīva uh, Eiropas platformas melodija ietvaros. Sadarbības kododrošības uh, jomā instrumentu ietvaros mēs apsveram īstenot projektu uh, Uh, kas nākt par labu viscietušākajiem iedzīvotājiem, tātad ap Černobiļu, um, lai tādējādi pētītu uh, viņu um, seks uz viņu veselību un pārtiks ietekmi uz to. Un uh, komisija ir gatava uh, darboties uh, arī Eiropas Savienības uh, veselības un drošības komitejā, lai veiktu pasākums. Vides piesārņojuma novēršana ir vēl viena joma, kur komisija ir jādarbojas. Pēc avārijas mēs eh, devām ieguldījumu kopīgi ar NVS, eh, lai izstrādātu stratēģijas eh, katastrofu pārvaldībai, uh, Eh, kodola sektorā eh, Baltkrievijā, Ukrainā eh, un citās skartajās teritorijās. Un visā Eiropas Savienībā esam savākuši datus par piesārņojumu. 98. gadā sadarbībā ar Ukrainu, Baltkrieviju un Krieviju tas, šie dati tika izdoti atlasa formā. Tagad mēs septītā Eirotom at, uh, pamatprogrammas ietvaros atbalstām uh, radioekoloģijas e izcilības padomi, lai veicinātu izcilību radioloģijas pētniecības jomā un to finansētu. Kas attiecas uz civilo aizsardzību, tad mēs jau deviņus gadus prasām uh, Eh, tad atbalstām sadarbību civilās aizsardzības eh, mācībās, eh, kurās piedalās arī trešo valstu puses. Tie ir, tās ir mācības, kas tiek finansētas ar mūsu līdzekļiem, un šeit ir arī radioloģijas komponents. Tātad tiek simulētas situācijas, kā būtu, ja būtu uh, avārijas, kur vai ja būtu masveida um, piesārņojums, piemēram, ar netīrajām bumbām, vai simisek, kur ir runa par kodolu katastrofu zemestrīces rezultātā. Tātad šādas mācības tiek veiktas. Mēs turpmākajos gados arī darīsim visu, lai ar solidāru Eiropas palīdzību uh, tiktu mazināta seka, sekas un arī uh, e, novērstas turpmākas sekas pēc Černobeļas avārijas. Liels paldies, Otingerkungs! Tagad uh, politisko grupu pārstāvji. Pirmais Roila kungs, uh, Tautas partijas grupas vārdā Lūdzu Roila kungs. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Esmu ļoti pateicīgs komisijai, ka uh, tā tik uh, visaptvaroši izklāstīja šo situāciju, un tāpēc varbūt ir labi, uh, ka ir šāds iespējas to darīt, tātad parādīja, ko Eiropa pēc šīs katastrofas darīja. Un tā to darīja uzreiz, nekavējoties, bet arī ilgtermiņā un vidējā termiņā līdz pat šodienai. Un es domāju, ka uh, neatkarīgi no problēmas izvērtējuma, tā ir viena lieta, uh, Tomēr ir jānorāda uz to, ka bez Eiropas Savienības šie pasākumi tādā apmērā nebūtu notikuši seku novēršanā. Un man šķiet, ka ļoti noderīgi ir arī norādīt uz to, ka komisija ne tikai sniedza tiešu nekavējošu palīdzību, bet ka Eiropa arī intensīvi Eh, strādāja pie seku, secinājumu izdarīšanas no šīs katastrofas, tātad, kas būtu jāveic civilās aizsardzības, informācijas apmaiņu sistēmu jomā, pētniecības jomā. Un tāpēc es neesmu īsti drošs, bet tā, tas varbūt izrieties vēl no debatēm, vai tiešām būtu uh, jāveic jauni pētījumi, vai tomēr nevajadzētu drīzāk uh, uh, izvērtēt to, kas jau ir kā materiāli savākti, uh, novērtēt, vai tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, vai ar to pietiek, jo dažkārt, ja informācijas par daudz, tas uh, ne, ne īpaši palīdz. Liels paldies uh, komisijai, un es domāju, ka komisija un Eiropa ļoti labi var uh, uh lepoties ar to, ko tā ir izdarījusi, jo mēs tiešām esam praktiski palīdzējuši. Paldies, Rāla kungs, un tagad Lainen kungs sociālistu un demokrātu vārdā lūdzu. Jā, komisāra kungs, Otinger kungs, dargie kolēģi, vispirms gribētu pateikties Sonika kungam par to, ka viņš ierosināja šīs debatas un sagatavoja šo mutisko jautājumu. Mēs patiešām nedrīkstam aizmirst Černobiļas katastrofu. Mēs zinām, ka pat 25 gadus pēc šīs katastrofas joprojām ir e, ilgtermiņa sekas, joprojām ir e, milzīgas teritorijas, kurās cilvēki nevar atgriezties, nevar dzīvot, nevar atgriezties savā dzimtenē ir šīs te ilgstošās uh, e, sekas uz veselību. Mēs vēl televīzijā redzējām, ka bija eh, spontānie aborti sievietēm, kas joprojām eh, šīs katastrofas sekas joprojām nav beigušās. Tas joprojām ietekmē veselību. Un tad eh, jautājums par kodolu drošību. Tas nedrīkst būt tikai nacionālās suverenitātes jautājums, tā ir Eiropas atbildība. Šajā blīvi apdzīvotajā kontinentā katra atomelektrostacija ietekmē arī kaimiņu valstis, un tāpēc, Otinger kungs, jums ir īpaša atbildība, lai šis temats vēl pēc tagad Fukušīmas pieredzes eh, tiktu skatīts no jauna. Mēs pēc tam ar jums runāsim par drošības pārbaudēm, uh, 143 atomelektrostacijām, kas ir Eiropā, es gribētu jūs aicināt saglabāt stingru stāju. Mēs vēlamies pēc iespējas augstākus drošības standartus Eiropā un nevis tikai izpētīt, kas notiktu dabas katastrofu gadījumā. Mums jāņem vērā arī citi riski. Uh, lidmašīnu nogāšanās, uh, uzbrukumu datorsistēmām, terorismu uzbrukumi, visādi šādi scenāriji ir jāizvērtē. Un jums ir jābūt garantam uh, ka tas nebūs tikai ķeksīšu pasākums, ka tas tiks nopietni īstenots. Jā, protams, šī eh, aizsardzības čaula tur ir vajadzīga eh, jauna nauda. Es arī nezinu, kas notiks ar ātomu, ar kodolatkritumiem, kas tur vēl mētājas. Un tāpēc, eh, Raila kungs, es domāju, ka pētījumi ir vajadzīgi, jo šīs ilgtermiņa sēkas mums vēl nav īsti visas zināmas. Un gribētu iedrošināt komisiju to šo darbu turpināt. Un tagad uh, es gribētu teikt, ka visdrošāk būtu pārtraukt izmantot ātomenerģiju, un tāpēc vajadzētu arī domāt par energoresursu taupīšanu, par alternatīviem energoresursiem. Tas būtu šobrīd uh, aktīvāk jāīsteno 25 gadus pēc Černobiļas katastrofas. Paldies! Robiga kungs pacēla zilo kartiņu, vai tā bija zilā kartiņa? Lūdzu, jums vārds. Jā, Lainen kungs pieņem jūsu jautājumu. Jā, lūdzu, Robiga kungs, jums vārds. Das Wort schon hatte aber kein Mikrofon. Ja, dank, danke den Kollege Leinen. Er hat gesprochen von Paldies Leinen kungam Mans jautājums būtu par to, vai vajadzētu turpināt šos pārbaudas tests, vai tas būtu iespējams šos reaktorus izmantot arī vēlāk, un vai varētu paredzēt to, ka šos bīstamos reaktorus vispār pārtraukt viņu darbību. Paldies par šo jautājumu. Tas jau arī ir mērķis, vai tam tā vajadzētu būt. Proti, ka mums būtu šī kompetence pāraudzīt uh, Uh, spēkstacijas, ja tas ir ārpus robežām, tad tas jau ir Eiropas dimensija, kur mums ir vajadzīga arī Eiropas kompetence. Ettingera kungs, tāda kompetence mums vēl nepastāv, bet pie tā noteikti būtu jāstrādā, lai mums būtu šāds pamats, lai neatkarīgi un objektīvi mēs varētu pāraudzīt atomspēkstacīju darbību un rīkoties, ja ir novērot kādi trūkumi. Ja šādi testi uzrāda, ka iekārta nedarbojās sekmīgi, tad, protams, ir jārīkojas attiecīgi, lai to uzlabotu. Par Vanavs, par Vanavs kundze, lūdzu no liberāla demokrātiem. Paldies, priekšsādētāji, komisāra kungs, tārkie kolēģi. Protams, ka tad, kad mēs runājam par šo uh, stratēģiju, tad eh, mums ir jāņem vērā ne tikai nobežījušies dalībvalstis, bet arī tās, ka eh, šī drošība paliks svarīgs jautājums vēl daudzām paudzēm. Mums ir nepieciešams eh, standarti starptautiskā līmenī attiecībā uz atomdrošību. drošību Un mums ir jākoncentrējās uz to, kas notiek Fukushimā. 25 gadus pēc Černobiļas katastrofas mēs vēl varam pārliecināties par to, cik liela ietekme šādām katastrofām joprojām ir gan uz apkārtējo vidi, gan uz cilvēku veselību. Līdz ar to mums ir nepieciešama ļoti skaidra stratēģija. Uh, Un mums ir arī jādomā par to, ko mēs darīsim ar atomatkritumiem, tādēļ, ka arī tas ir viens no uzdevumiem, ko Eiropa nav atrisinājusi, runājot par atomu enerģiju. Lai ko arī mēs tagad piele izlemsim, tomēr es ļoti priecātos, ja mums būtu skaidra pozīcija no komisijas šajā jautājumā. Paldies par Vanovas kundzei, turpin priekšsēdētājs tālāk. Konservatīvo vārdā Šimānska kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. 25 gadus pēc traģiskās Černobeļas katastrofas eh, vienmēr mēs Eiropas politikā runājam par Černobeļu uh, Eiropas politikā reizēm šīs runas ir diezgan saprātīgas, bet reizēm pilnīgi bezjēdzīgas. Nu, mēs nevaram teikt, ka tagad mums vēl nebūtu iespēju pilnveidot mūsu drošības normas un panākt to, lai šīs normas būtu mm, visaugstākajā līmenī. Mēs nevaram izmantot Černobiļu pret uh, kodolu um, staciju propagandai, jo ja mēs necelsim šādas atomelektrostacijas, tad mums nāksies importēt arvien vairāk enerģijas. Nu, un ziniet, Krievijā tiks sabūvētas šādas atoma enerģijas stacijas, kas pēc tam no Krievijas eksportējas enerģiju uz Eiropu. Uh, bet tikai ceļot šīs AS netiks ievērotas Eiropas līmeņa normas, un tāpēc mums vajadzētu vienkārši atlocīt piedurknes un ķerties pie darba. Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Hāns kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, Otingar kungs. Es domāju, ka ir svarīgi, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments jau daudz ko ir darījis e, gan ap, gan Černobaļā pašā. Svarīgi ir tikai, vai mēs esam pietiekami darījuši, vai pietiekami vēl var darīt, un vai darām pareizo. Es uzskatu, ka veselības jomā un īpaši sēku uh, jomā, ja ietekmes jomā būtu vēl daudz darāma. Un īpaši ir strīds par šiem grozītiem skaitļiem, kurus sniedz atom e, e, enerģijas aģentūra. Un Eiropas Savienības teritorija ir diezgan liela, un tāpēc mums ir šīs intereses jāpārstāv, un tas ir svarīgs jautājums. Startautiskā mēroga sekas, kuras mums būs jānes kā startautiskai sabiedrībai, tās neaprobežojas uz bijušās padomu savienības teritorijas bāzes - Baltkrievija, vai tā būtu Ukraina vai Krievija. Bet liela daļa pēc šīs eksplozijas patreiz ir Eiropas Savienības daļā. Uh, Un tāpēc šīs prasības pēc jauna izvērtējuma un īpaši attiecībā uz veselības ietekmi un īpaši ņemot vērā arī eh, Pasaules veselības organizācijas eh, darbiniekus, viņi noteikti to augsti vērtētu. Un darbību uz vietas. Patreiz tiek runāts par jaunu pārklāju, pārsegu. Kāpēc līdz šim vēl nav bijušas nekādas riska analīzes? Uh, tai būtu jābūt primārai lietai. Kāpēc šī problēma vēl nav risināta? Kāpēc par to nav runāts? Kā tas var būt, ka šāds milzīgs projekts bez eh, īpašas riska analīzes eh, tiek atstāts un vai mēs tiešām varam par to klusēt? Pat ja redaktori pārtrauc darbību, otrais, trešais reaktors, tomēr tur pastāv šie atkritumi, un tas ir milzīgs nopietnas apka, eh, drau, apdraudējums. Vēl vairāk kārt Eiropas Savienībā jau pirms Fukushimas traģēdijas eh, ir bijuši gadījumi, kad kodoli eh, bieži vien jau ir tuvu izkušanai vai Brunsbitels, piemēram, atomreaktors, un, un visi šie testi, kas tagad tiek ierosināti, uh, nav piemēroti, lai aprakstītu šo risku, kas pastāv atomu spēkstacijās, kas ir šobrīd Eiropas Savienībā. Tāpēc es tiešām lūdzu Ettingera kungu, lūdzu nepieļaujiet, ka mēs rīkojamies veltīgi. Jūs apdru, apsolījāt, ka būs nopietni teksti. Tas, kas patreiz ir redzams mūsu priekšā, tas tiešām nevar īstenot to, ko gribējām panākt. Paldies! Vils kundze, zaļo grupas vārdā. Paldies! Pēc Černobiļas katastrofas, kas notika pirms 25 gadiem, starojuma sabiedrība ir pieprasījusi izveikt izpēti. Ir daudz cilvēku gājuši bojā arī Vācijā. Bija bažas par ietekmi uz bērniem, šī starojuma ietekmi uz iedzīvotājiem un pārtiku. Patreiz no katastrofas apgabala, no katastrofas, kas notika e, Fukushimā, mums ir nopietnas e, konsekvences jāveic, un jāveic ir visi iespējamie testi visos, visās spēkstacijās, un tas ir arī apliecinājusies. Citas iekārtas patreiz netiek pārbaudītas, Vai runa ir vienkārši par kļūdīšanu, vai cilvēku kļūmi, vai avio katastrofu, viss, kas ir saistīts ar atomspēkstacijām, netiek pārbaudīts. Lai gan tas ir ļoti svarīgs jautājums attiecībā uz iedzīvotāju drošību. Mums ir dažādi testi, apjomīgi testi, to ir izstrādājuši daudzi eksperti, un tas tomēr var būt tikai pirmais solis Eh, ceļā uz pilnīgu atteikšanos no, kodol, eh, no kodolenerģijas. Paldies, Grifinkungs! Priekšsēdētāja kungs. Eh, Černobeļa, protams, bija liela katastrofa, taču paskatīsimies perspektīvā. Um, bija uh, ļoti daudz cilvēku, kas, protams, nomira pēc Černobeļas Mm, katastrofas ar vairāk ciet ar vēzi. Tas, protams, ir šausmīgi, taču mums ir jāskatās, kā, cik daudz cilvēki mirst uz mūsu ceļiem, ceļu satiksmes negadījumos. Un man ir jāsaka, ka ceļš uz ēlu vienmēr ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tas pats notika tad, kad mēs izgudrojām biodegvielu, jo tas pacēla uh, Mm, pārtikas cenas, e, un tas ir radījis situāciju, kur ļoti daudz bērnu pasaulē šovakar dosies gultā nēduši, tāpēc, ka cilvēki šī hemicikla pretējā pusē bija e, ar labiem nodomiem bruņojušies. Nu, tas ir pats galvenais, ko gribēju pateikt. Paldies! Paldies, Morgunaita Mikulienenes kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu teikt, ka viens no uh, Černobiļas eh, iemesliem bija tas, ka bija pieļautas kļūdas reaktoru celtniecībām, taču tad, kad mēs skatāmies uz to, kas notika Japānā, mm, tad tas mūs interesē mm, vairāk tādēļ, ka, eh, protams, tas ietekmēs apkārtējo vidu un arī cilvēku veselību. Uh, Bet jautājums jau nav tikai par atomu elektrostacijām Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka tiks būvētas divas jaunas, aiz Kaļiņgradā un arī Baltkrievijā, un nav veikts ietekmes izvērtējums Baltkrievu atomelektrostacija tiks būvēta vietā, kur diezgan bieži notiek zemestrīces, tāpēc vajadzētu Eiropas Savienības valstīm pievērst uzmanību eh, ne tikai Eiropas Savienības eh, AS, eh, bet arī tam, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Mums ir jāsniedz skaidri viedokļi pār to, uh, ko mēs domājam par šo jautājumu, lai mums nav jāevakuē tūkstošiem cilvēku. Paldies, Balčitis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, komisijas pārstāvji, dargie kolēģi, man ir jāsaka, ka Černobeļas katastrofai bija liela ietekme ne tikai uz Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī uz kaimiņzemju iedzīvotājiem. Uh, Un um, Fukushimas traģēdija mums parādīja tikai to, ka cilvēki nav gatavi risināt problēmas, kas rodās pēc šāda veida katastrofām. Mums ir jādomā arī par nākotnes paudzēm un par iespējamām sekām, ar kurām viņiem nāksies saskarties, tāpēc es gribētu teikt, ka es eh, ļoti priecājos par to, ka tiks veikti dažādi testi mm, Eiropas Savienības AS. Taču mums ir arī jāmācās no mūsu pieredzes sakojošais. Neviena institūcija, neviena ne, nekas nespēja veikt pašnovērtējumu. Mums ir nepieciešama vispārīga Eiropas Savienības stratēģija pašiem un arī attiecībā uz trešajām valstīm. Mums ir nepieciešams veikt uzraudzību arī uz ārējām Eiropas Savienības robežām. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu Pekas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cilvēki un uh, arī glābēji, kas strādāja Černobeļā, ļoti cieta no šīs katastrofas, bet šī katastrofa ietekmē arī teritorijas, kas bija ļoti tālu prom no Černobuļas. Vēl šobrīd, 25 gadus pēc katastrofas, uh, dzīvniekiem zināmās Zviedrijas teritorijās ir jātestē, pirms viņi var tikt lietot, viņu gaļu var tikt lietot uzturā. Pēc Fukušīmas daudzi izjuta satraukumu par uh, kodolenerģiju, un tāpēc ir svarīgi veikt kontrolas un izvērtējumu Eiropas reaktoriem, un tas nedrīkst notikt tikai uz papīra, tam ir jābūt uh, visaptvarošam izvērtēšanas pasākumam. Caurskatāmība ir ļoti svarīga, tāpēc esmu ļoti satraukusies, ka uh, apvienotā karaliste negrib uh, publicēt uh, stresa testu rezultātus, un Francija nav ieinteresēta šādās pārbaudēs. Uh, Un tagad, eh, komisārkungs, mums ir jādomā arī par drošības kultūru un eh, par eh, to, ka tā arī ir jāpārbauda. Paldies. Žabro kungs, lūdzu. Panie przewodniczący, 25 lat pa... Lai kungs, pirms 25 gadiem notika Černobeļas katastrofa un katreiz mēs arvien vairāk apzināmies to, cik traģiskas uh, sēkas tas atstāja gan uz vīdi, gan uz cilvēku veselību. Tas ir vienkārši neaprakstāmi. Un, protams, tas, kas notika Fukushimā, tikai pielies eļu ugunī. Mēs zinām, ka Černobiļas problēma bija tā, ka. Um, AS celtniecībā tika pieļautas nopietnas kļūdas, bet jautājums tomēr ir sekojošs Vai Eiropas Savienībā mēs varam garantēt, ka šīs AS visas ir drošas? Mums ir kādas 190 AS. Nu, un tagad ir jāskatās, kādā stāvoklī tās ir un ko mēs darītu, ja kāda no šīm AS nespētu izpildīt minimālās normas, kuras ja tām ir jāizpilda, lai būtu to darbība droša. Ja mēs nevaram tādus standartus izstrādāt, tad mums ir jādomā par citiem enerģijas avotiem, par gāzi vai par citu. Paldies, at, uh, saka priekšsādātājs tālāko dīkungs. Paldies priekšsādātāji. Es pateicos Sonika kungam par to, ka viņš uzdeva šo mutisko jautājumu par um, kodoldrošību 25 gadus pēc uh, Černobeļas katastrofas. Mums pilnīgi noteikti ir jāmācās no šīs katastrofas. Un tas, ko mēs varam mācīties, ir tas, ka mums ir jāspēj garantēt mūsu pilsoņiem maksimāli nacionāla drošība, un arī mums ir jāspēj ietekmēt starptautiskas organizācijas varētu uh, pieņemt šādus uh, standārtus. Mums ir nepieciešams uh, beigt runāt par zemo izmaksu atomelektrostacijām. Nekas tāds nevar būt. Uh, es ir nepieciešams ievērot arī zināmas ētiskus standartus. Visam, kas tajā notiek, ir jābūt caurskatāmam. Mums ir jāspēj saprast, kas tur notiek, un ir jāizvirza smagas sankcijas par dažādiem pārkāpumiem. mums ir noteikti nepieciešams raudzīties arī uz to, kādu izglītību saņem uh, kodoli inženieri, un tas būtu ļoti svarīgi. Paldies, Carbūkundze, nākamā runātāja. Tas paldies priekšsādātāji. Es esmu no Rumānijas, no valsts, kas rāda atomenerģiju. Un, protams, ka cilvēkiem ir gan bažas, gan jautājumi, uz kuriem nav atbildes attiecībā uz to, kāda ietekme bija Černobeļas traģēdijai. Šis jautājums, kas tika uzdots komisijai, ir ārkārtīgi svarīgs, un es domāju, ka vispirmām kārtām ir e, jādomā tieši par to, cik liela ietekme uz cilvēku veselību ir šāda veida katastrofām. Ekspertu grupa ierosināja veikt pētījumu par visiem iespējamajiem uh, Uh, visu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību pēc Černobeļas katastrofas. Patiesībā gan man jāsaka, ka ir konflikts starp Pasaules veselības organizāciju un starptautisko kodolēnerģijas aģentūru, jo te nonāk pretrunā kodola eh, intereses ar veselības interesēm. Uh, un kodolenerģētikas aģentūrai izrādās ir tiesības atturēt PVO no piekļūšanas informācijai, mm, kuru tā uzskata par slepenu, pat ja tā ir svarīga, lai izvērtētu ietekmi uz cilvēku veselību. Tad uh, vēl. Mm, nav pieejama arī informācija par tehnoloģiju ietekmi uz cilvēku veselību. Paldies! Paldies, tālāk Kurska kungs! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāja kungs! Šodien mēs pieminam 25. gada dienu Černobiļas katastrofai. Es atceros, kad komunistu režīms Polijā uh, centās eh, šo katastrofu noslēpt, neviens nedomāja par pilsoņu veselību. Eh, tad, kad viņiem bija jāpiedalās eh, pirmā māja parādēs komunistiskajā polijā, teritorijas, kurās jūtam Černobiļas ietekmi, joprojām nav drošībā, un kopienas palīdzība ir ļoti būtiska. Uh, bet mēs nevaram tomēr atteikties no kodolenerģijas, jo tas ir potenciāls uh, resurs, potenciāls enerģijas avots. Tātad mēs nevaram uh, izbēgt no tās lietošanas. Uh, tā ir uh, ļoti svarīga enerģija Eiropas energo neatkarībai, un tāpēc arī jaunas uh, kodolelektrostacijas tiks būvētas gan Polijā, gan Lietuvā vai Slovākijā. Bet uh, slodzes testi būtu jāveic regulāri, un mums ir jāatbalsta arī starptautiskā sadarbība kodoldrošības jomā. Un tāpēc līdzīgi slodzes pārbaudas būtu jāveic arī Ukrainā un Krievijas federācijā. Nākamais Broka kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Černobeļa parādīja, kā jau arī Fukushima, ka, lai arī ir visādi noteikumi, kas tiek noteikti, uh, risks ir jāskat arī uh, cilvēku kļūdas kontekstā. Un uh, mēs tagad apzināmies, ka, lai arī cik labi būtu noteikumi, mēs nevaram novērst šo te paliekošo risku, kas ir cilvēka kļūdas risks. Un toreiz arī bija par maz informācijas, ko, eh, kur bija vainīga toreizējā padomi sistēma. Eh, tika dota nepareiza informācija eh, un netika dota informācija. Tas bija tāpēc, ka bija šī sociāliskā sistēma, un es domāju, ka tas ir jākonstatē, ka šis te um, um, sociālistiskais modelis pie tā ir atbildīgs, par to ir atbildīgs. Un, uh, Šis uh, risks uh, ir uh, izturams tikai tad, ja ir atklātība un informācijas pieejamība. Treškārt, mums ir jāsaprot, ka šo, arī šobrīd daudz cilvēku arī no man vēlēšana apgabala palīdz sekas novērst, ielūdzot bērnus no šiem reģioniem un tā tālāk. Mēs joprojām redzam ietekmi uz paudzēm, par kurām toreiz vēl nemaz netika domāts. Un tas parāda arī, ka šis risks arī tikai ierobežotā vērā, mērā ir pārvarams un novēršams, un kodoltehnoloģijas ir tikai tāds pārējais tehnoloģijas. Bet, komisār kungs, es gribu jūs atbalstīt ar šiem drošības pārbaudēm. Šeit ir jānosaka Eiropas kritērija un nedrīkst to visu atstāt dalībvalstu ziņā. Šie stresa testi, tie ir, tiem ir jābūt uh, instrumentam, lai visu pārbaudītu, un tāpēc es jūs gribētu iedrošināt. Un negribētu, lai jūs paļautos uh, ministru pārliecināšanas centieniem, uh, ka viņi paši ar to tiks galā. Šādi testi ir vajadzīgi. Thank you. Sorry, we're running terribly late. Paldies, mēs esam jau ļoti iekavējuši. Tagad Kāriņa kungs, pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs ja cilvēks dzīvo ielā kas ir pārāk skaļa vienmēr pastāv iespēja aizvākties kur tālāk varbūt tikai pāris kvartālu attālumā. diemžēl kā černobiļas gadījums pirms divdesmit pieciem gadiem un fukušimas gadījums pirms nedaudzām nedēļām mums atgādina ka ar kodolspēkstacijas negadījumiem nav šī iespēja vienkārši aizvākties pāris kvartālus attālumā. Kodoldrošība nav lokāls jautājums, tas faktiski ir globā, globāls jautājums. Eh, Eiropai blakus ir Krievija un Baltkrievija, kurām šodien nav tie pašie augstie drošības standarti, kas mums ir Eiropas Savienībā. Bet mēs kā Eiropa nekur no saviem kaimiņiem aizvākties prom nevaram. Mums ir jāpanāk tas, ka mūsu drošības standarti attiektos ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Eiropas kaimiņiem un uz faktiski visu pasauli. Tātad es aicinu jūs, komisāra kungs, ne tikai veikt šos stresu testus Eiropā, un tie ir jāveic un tie ir jāveic stingri, bet jums jāstrādā tā, lai mēs panākam to, ka eiropas standarti un eiropas stresa testi attiektos arī uz mūsu kaimiņiem un uz visu pasauli. Un šajā sakarā eiropai ir iespēja arī ietekmēt mūsu tiešos kaimiņus saistīt energoiepirkumu ar kodoldrošības jautājumiem. paldies par uzmanību! Paldies! Tagad uh, Māna kungs pusotra minūte. Tomas Māns, lūdzu! 1986 un den Mēs redzam šo te katastrofu. Nedēļām ilgi mēs nezinājām, kas notiek, mēs palikām mājās un negājām ārā. 11. martā šogad Fukushimas kodola elektrostacijā um, tika pasludināta ārkārtas situācija, un pat augsto tehnoloģiju zemē Japānā šī Uh, solītā drošība ne tuvu nevarēja tikt ievērota. Atbildīgiem politiķiem ir jāatsakās no pāragriem risinājumiem. Ir vajadzīgi strikti uh, slodzes testi, kas uh, izvērtētu dabas katastrofu ietekmi uz kodolelektrostacijām, bet jāvērtē arī uh, cilvēku kļūdas vai teroruzbrukumu situācijas. Uh, Manai valstī tiek pārmestas pārliekas bailes, mums, eh, bet es domāju tieši otrādi, mums ir nopietni jāuztver eh, pilsoņu bažas. Eh, par visu ir jādiskutē, kas skar kodola enerģiju. Bez nekāda uh, lieka laika spiediena, bez ideoloģijas. Vācijas ētikas komisijas darbs var būt uh, par piemēru Eiropas līmenim. Uh, un darbiniekiem kodola elektrostacijās arī ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Nodarbinātības komiteja prasa, lai um, juridiskais pamats uh, tiktu paplašināts un tādējādi iekļauti arī tie cilvēki, kas strādā ar radioaktīviem atkritumiem un izmanto to kodoldegvielu. Un ir jābūt ļoti striktiem kritērijiem darba aizsardzībā. Uh, Un pēdējais teikums priekšsādātāja kungs - nekur mēs nedrīkstam pieļaut kompromisus drošības jomā. Tas attiecas gan uz Eiropas Savienību, gan uz mūsu uh, kaimiņu valstīm, un viņas ir jāiesaista kopēju lēmumu pieņemšanā. Take... Mēs uh, eh, runāsim, dosim vārdu vienam runātājam no katras uh, grupas brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Mikulāši kungs, Hercogas kundze, Hasī kundze, Ramsdorfa kungs, Paskas kungs un Vērtmans kundze. Es atvainojos, ka tas tā būs. Kā lūdzu? Es atvainojos. Uh, nav manā sarakstā šis uzvārds. I got the wrong list. Man ir nepareizais saraksts. Nē, es atvairojos, ir gan man pareizais saraksts. Kolārskas kundze, es jums nedeva vārdu. Labi, lūdzu, dod jums vārdu. Sāciet. Paldies. Priekšsādātāja kungs. Komisāra kungs. Šodien mēs pieminam Černobiļas katastrofu un tās sekas. Te pašā laikā Mēs noteikti domājam arī par Fukushimas avāriju un bojā gājušajiem. Un um, mēs runājam par šiem jautājumiem un uh, izskatās, ka uh, pēdējā laikā aizvien vairāk satraucamies par kodolenerģiju Eiropā. Arī manā valstī, Polijā, atbalsts jaunu kodolelektrostaciju uh, Uh, būvniecībai ir krities par 10 līdz 15 procentiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visi kritēriji, kas ir noteikti Budapeštā B, tiktu ievēroti. Komisāra kungs, uh, jums uh, nevajadzētu pakļauties tām dalībvalstīm, kas vēlas tādus vieglākus stresstestus, jeb slodzes pārbaudas. Uh, Nedrīkst pieļaut nekādus uh, uh, pusrisinājumus, ir jābūt stingriem kritērijiem, uh, ir jābūt ļoti striktiem un uh, jātiecina arī uh, uz tām valstīm, jo īpaši, kas tikai tagad sāk strādāt pie kodola programmām. Mēs runājam arī par mūsu kaimiņu valstīm. Es domāju, ka šie jautājumi noteikti ir jāiekļauj komisijas paziņojumā par ārējiem aspektiem kodolenerģijas jomā. Tā ir tāda pati enerģija kā gāze un citas enerģijas, un tā, uz to ir jātiecas Eiropas politikā. Mums būtu jācenšas eiropeizēt mūsu enerģētikas politiku. Paldies! Es, uh, Atkārtošu tā tad, eh, ka brīvā mikrofona procedūrā dosim vārdu pa vienam no katras grupas. Miklāšis kungs, lūdzu. Prieksēdētāji kungs, mēs visi ļoti labi atceramies to, kā pirms 25 gadiem notika šī katastrofa Černobiļā. Simtiem tūkstoši cilvēku gāja bojā, un līdz pat šim brīdim daudzi cieš no šīs katastrofas sekām, no radiācijas izraisītajām sekām. Tās ir dažādas slimības, īpaši vēzis. Esmu priecīga, ka ja parlaments šodien runā par šo jautājumu. Tas ir tiešām nozīmīgs atslēgas vārds. Otrs atslēgas vārds ir kodolenerģija. To mēs nevar, no tās mēs nevarēsim atteikties ne šeit Eiropā, ne Ķīnā, ne Indijā, uh, ne citviet. Tur, kur tiek būvēti jaun, jaun, jaunas spēkstacijas arī Eiropā. Dažkārt tomēr tiek runāts par to, ka vajadzētu samazināt spēkstaciju būvēšanu, un tomēr svarīgs jautājums ir, uh, drošība, ir svarīgi, lai šie testi tiktu veikti, ir svarīgi, lai arī kaimiņu valstīs, kā piemēram Ukrainā, Baltkrievijā šie testi tiktu veikti, lai mēs varētu šeit Eiropas Savienībā justos droši, justies droši. Paldies! Komisāra kungs, Hercogs kundze uzstājās. Es, arī kolēģi, es gribētu runāt tikai par vienu lietu. 25 gadus pēc Černobiļas ir nepieciešams pārbūvēt Černobiļas sarkofāgu, un jūs zināt, cik grūti ir dabūt finansiālus līdzēkļus, e, lai šo sarkofāgu uzbūvētu, un šos līdzekļus nedod tās pašas valstis, kas ir tik ļoti nobežījušās par kodoldrošību. Un tāpēc es gribētu to pieminēt. Mēs nevaram eh, te tikai eh, mutiski izteikt savas bāžas. Mums ir nepieciešams arī kaut ko darīt. Un kamēr Černobiļas jautājums nav atrisināts, tikmēr mēs vispār nevaram runāt ne par ko citu, kamēr mēs to nesam sapratuši, tikmēr mēs te tikai tuļ, ku, kuļam tukšus salmus. Paldies, tā, Toils kungs! Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, kolēģi un kolēģis. Černobiļa ir jautājums, kas mūs nodarbina vēl 25 gadus pēc šīs katastrofas. Arī Fukušīmas jautājums nodarbinās mūs ilgi, un šie strīdi apliecina, ka atom tehnoloģijas saistīts ar lielu risku, kurus dažkārt nespējam kontrolēt. Arī enerģētikas politikā tas ir apliecinājies, un tomēr tiek pierādīts, ka eh, valstīm pastāvot par sevi, tas ir maldīgs priekšstats, ka tā varēs notikt. Mums ir nepieciešams starptautisks stratēģijas, plaša mēroga stratēģijas, tāpēc pilnīgi atbalstu eh, komisāru, kurš ir izteicis priekšlikumu šajā virzienā, ir svarīgi panākt vienots principus lai šie atomreaktori tiešām būtu droši, pat ja atkal būtu kāds zemestrīces vai citi riski. Mums ir nepieciešams šo jautājumu diskutēt arī starptautiskos grēmijos. Paldies! Hasī kundze. Hyvät kollegat, on 25 Godātie kolēģi, kolēģis, 25 gadi ir pagājuši Un tomēr nav veikti pētījumi attiecībā uz šīs katastrofas ietekmi uz veselību. Tiek veikti dažādi nekoordinēti pasākumi, tiek pētīti vairogu dziedzera saslimšanas gadījumi Baltkrievijā, Krievijā, bet mums ir nepieciešama vienota pieeja. Tas, kas tagad notiek, ir apkaunojoši. Komisijai vajadzētu apņemties un pateikt, ka uh, šāds pētījums notiks. Tika teikts, Černobiļai. Černobiļa ir radījusi tikai dažu desmitu cilvēku nāvi, bet daudzi saka, ka runa ir par miljoniem cilvēku nāvi. Tas tiešām varētu arī būs, iet, būt iespējams, jo mums nav skaidru pētījumu rezultātu. Ja tiktu veikti pētījumi, mēs globālā mērogā labāk varētu mācīties, kāda ietekme uh, tam var būt uz veselību. Děkuji, pane předsedající. <clears throat> Myslím... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka uh, šī 25. gada diena kopš Černobiļas katastrofas mums liek domāt par divām valstīm, kas neīpaši patīk Eiropas Savienībai. Viena no tām ir Baltkrievija, Tā gan Latvija, gan Ukraina cenšas saviem spēkiem novērst šīs katastrofas sekas, un neviens tam nepievērš īpašu uzmanību. Bet tad man ir jāpiemina arī Kuba, tādēļ, ka Kuba uzņēma ļoti daudz Černobiļas katastrofas upuru un īpaši bērnu. Tā Kuba nodrošināja viņiem veselības aprūpi un cita veida palīdzību. Uh, Mm, un tas notiek tajā laikā, kad Kubai piešiem pašiem trūk naudas. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, komisāra kungs, Černobiļas sekas uh, mums visiem ir zināmas. Man ir daži jautājumi, jo galu galā mūsu pilsoņi sagaida arī kaut kādas mācības un secinājumus. Uh, komisija uh, no Černobiļas un Fukušimas uh, Eh, avārijām ir izdarījusi eh, secinājums, vai tā apzinās eh, visus pasākumus, kādi pasākumi tiks veikti, ja notiks vēl kāda katastrofa. Arī Eiropā taču pastāv risks, piemēram, ISA 1, kas ir Fukushimas tipa reaktors un ir ļoti tuvu Minhenes lidostai, vai arī Kriško, kas atrodas uh, zemestrīču zonā. Uh, Paldies, un visbeidzot, Kēlī, kungs, jūs nepieteicāties runāt, bet uh, tā kā jūs teicāt, ka jūs pirmais uh, pieprasījāt vārdu brīvā mikrofona procedūras ietvaros, es jums došu tomēr vārdu pusminūti. Nu, pusminūti, labi. Un tad es teikšu divas lietas. Pirmkārt, Černobeļas upuri nav aizmirsti. Manā valstī arī ir organizācija, kas sniedz atbalstu viņiem. Uh, un to darīs arī nākotnē, jo Černobiļas saks joprojām būs jūtams. Otrakārt, komisijas veiktais tiešām ir atzinīgi vērtējams, un Rūbika kungs arī jau minēja, ka Eiropas regulātoram vajadzētu uzraudzīt stresa testus un būtu stingri jākontrolē jaunās kodolu atomelektrostācijas. Paskas kungs, lūdzu jums vārds. Kungs, zaslo, vážený pán prezidajúci, vážený pán komisār. Černobyl... Paldies. Katastrofa Černobiļā parādīja, cik svarīgi ir piedalīties informācijas sistēmā. Padomju sistēma daudz ko noklusēja, un tāpēc ir arī nopietnas sekas kaimiņu valstīm. Nākotnē būtu ļoti svarīgi domāt par šiem jautājumiem. Mēs zinām, ka arī Fukushimas gadījumā informācija tika tā kā atšķēdīta un netika sniegti visi fakti, it kā lai aizsargātu iedzīvotājus. Bet šādas katastrofas gadījumā ir svarīgi, lai informāciju saņemtu sabiedrība un eksperti, cik ātri vien iespējams, lai viņi varētu pēc iespējas precīzāk reaģēt. Izstrādājot sistēmas, piemēram, būtu jāizstrāda labāk sistēmas, lai novērstu cilvēku kļūdas. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Attiecībā uz Černobiļu varu ap apstiprināt, ka jūsu bažas un prasības attiecībā uz pētījumu ir tiešām apsveicams un tās noteikti tiks iekļautas. Mēs darīsim visu, lai attiecībā uz tehniskajiem pasākumiem tiktu piešķirts finansējums un lai Eiropas Savienība piedalītos šajos procesos. Bija jautājums par to, kas būs pēc Fukushimas. Mēs nesen runājām kādā koordinātoru sanāksmē attiecīgajā komitejā. Attiecībā Vēl nekad nav bijuši veikti šādi testi atomspēkstacijām. Manuprāt, jau šis fakts pats par sevi ir ļoti svarīgs, un tas mums parāda pareizo virzienu. Otrā lieta. Ņemot vērā Lisabonas līgumu, mēs varam secināt, ka lēmums par gemiks ir dalību valstu jautājums, to valstu kompetencē, kurās jūs mītat. Un tāpēc šis lēmums attiecībā uz to, vai izmanto ogles, gāzi vai atomu enerģiju, tā ir tikai dalību valstu kompetence. Izņemot vienīgi 20% atjaunojumās enerģijas. Tas ir kritērijs, kur esam pirmo reizi gājuši Eiropas mērogā un izteikuši Eiropas kritēriju. Un tāpat attiecībā uz jauktajām enerģijām. 14 dalību valstīs ir atomspēkstacijas un 13 dalību valstīs nav. Polijā, kas ir ļoti eiropeiska zeme, tur ir pieņemts lēmums būvēt divas jaunas spēkstacijas. Itālijā savukārt tās tiek apturētas. Jūs ieteicāt izveidot īpašu regulatīru sistēmu Eiropas mērogā, nu pieņemsim juridiskā kompetence, bet tad dodiet man šādu kompetenci un arī attiecīgi vietu, es to visu pieņemšu. Tikai es esmu turējies pie man noteiktajām kompetencām, vēl nepastāv šādas Eiropas mēroga pāraudzības iestādes. Mums ir Lisabonas līgums, bet nekur citur tas nav paredzēts. To jūs ļoti labi zināt. Šie pārbaudas testi, tie man ir svarīgi. Un tas ir uzdevums, ko ir devusi Eiropas Savienības padome, un tie ir tiešām augstākie standarti attiecībā uz drošības kritērijiem un pasākumiem. Ceturtdien notiks svarīga sanāksme starp Eiropas regulatoriem, INSREK un komisijas pārstāvjiem. Līdz šim nav bijuši nekādi šie pārbaudas kritēriji, lai gan iepriekš jau dažādi lēmumi ir pieņemti par pārbaudas testiem, par dažādām eh, nepiemērojumiem testiem, bet tikai ceturtdien patiesībā šie kritēriji tiks izstrādāti. Tas, kas patreiz pastāv, ir priekšlikums, kuru komisija, kuram komisija vēl nepiedara. Un tas ir eh, Rietum Eiropas uzraudzības iestāžu apvienības izstrādāts priekšlikums. Kas no tā būs, tas jau būs mūsu uzdevums. Ja padome bez jebkādas komisijas iejaukšanās kad Venra ir nonākusi pie secinājuma, ka nevar tikt ņemtas vērā arī cilvēku kļūdīšanās iespējas. Man tas šķiet nepietiekam, tāpēc komisija rīt vakar sāks pamatīgu darbu, pārunās visas pozīcijas attiecībā uz visām spēkstacijām. Mums ir nepieciešams kopīgs pārskats par visiem riskiem, vai vienalga kādi tie būtu, vai tie būtu dabas izraisīti riski, zemestrīce, plūdi, augstums vai karstums, vai tie būtu cilvēku izraisīti faktori, vai tas ir kādas vienkārši nelaimes gadījumi, vai apzināti nodarījumi, piemēram, terorisms un citi. Turklāt pieskaitu arī avio katastrofas. Es domāju, ka tāda interese varētu būt arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un šīs diskusijas šodien apliecina, tāpēc esmu ļoti pateicīgs par šiem komentāriem, ka visām politiskajām grupām Eiropas parlamentā ir interese par šiem testiem, par šiem pārbaudas kritērijiem, kuros ir jāiesaist arī cilvēki Protams, mēs varam jautāt, vai Fukushimas katastrofa bija cilvēka vai dabas izraisīta. Es domāju, nu sākotnēji tā bija dabas izraisīta katastrofa - zemestrīce, plūdi, bet riska, riska novērtēšanas un seku likvidēšanas ziņā tur jau darbojas cilvēks. Arī cilvēku vājības vājību ziņā Fukušīmas gadījums ir apliecinājis, ka tā ir bijis. Kā mēs rīkosimies tālāk? Man ir nepieciešams jūsu atbalsts, pilsoņu atbalsts, komisija atbalsts man jau ir, un arī nacionālo, ja valstu regulātoru atbalsts man ir nepieciešams, un es to gribētu saņemt. Bet katras valsts regulātoram būtu jāpiekrīt Eh, šiem pārbaudas kritērijiem. Arī visiem tiem ekspertiem un ļoti labi izglītotiem ekspertiem Parīzē, Londonā, Madridē vai Briselē. Tur, kur vēl nav noslēgusies eh, šī viedokļa veidošana. Bet es jums saku arī šo vārdu transparents, jeb caurspīdīgums. Černobiļa uzrādīja vairākus uh, trūkumus. Es jau minēju, ka es labprāt pastāstīšu par to, kādas būs sarunas, kā tās būs noritējušas. Ja mēs nepanāksim vienošanos starp Insrek un komisiju, tad man varbūt tiks dots uh, mandāts atpakaļ un nodošu mandātu atpakaļ padomēji. Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to šīs debats ir noslēgts. Paldies visiem. Un tagad pāriesim pie jautājumiem komisijai. Mēs sākam ar 40 minūšu nokavēšanos. Ņemiet to vērā, kolēģi.